What time's now? Fine. Panie i panowie, koleżanki i koledzy, otwieram posiedzenie. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, es sākšu sanāksmi un mēs turpinām darbu, kas tika pārtrauks 12. novembrī.